Tas eh, eh, par Moldovu. Un pēdējais punkts darba kārtība ir mutiskas jautājums par bērniem un viņu izglītības iespējām ārkārtas situācijās un krīzes apstākļos. Linda Makavana ir jautājuma autora un viņai vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Prieks, ka mums ir iespēja runāt par šo jautājumu, jo Šodien mums uh, ir iespēja uh, priecāties un svinēt, neskatoties uz uh, bēdīgu situāciju. Mums uh, apkārt tika pieņemts uh, budžets, un uh, budžets tika pieņemts ar grozījumu no mūsu puses proti palielināt, būtiski palielināt budžetu bērnu izglītībai krīzes apstākļos līdz 26 miljoniem. Mēs eh, devē komiteja tieši tādu grozējumu piedāvājam. Eh, tas ir liels solis 4% mērķu virzienā. Vēlos eh, apsveikt grozējumu autorus. Tas ir solis pareizajā virzienā. Un visi zina, ka komisāram Stilenīdesam šis jautājums ir milzīga prioritāte. Uh, Eh, es pati un kolēģi no EPP un zaļiem, no citām grupām no GOE. Eh, paldies visiem kolēģiem, kas eh, mani ir atbalstījuši. Deve komitejas viesojos Turcijā un es sapratu, kāpēc bērnu izglītība krīzes apstākļos ir tik svarīga. Kad es uh, apmeklēju bēgļu nometni, kurā bija izmitināti 7000 cilvēku, daudz sieviešu un bērnu viņu vidū. Mm, es sapratu, ko tas nozīmē atstāt savu, savas mājas, savu valsti, doties citur, visu atsākt no jauna. Un tad arī šīs valstis, kas uzņem šos bēgļus un kam jāpiedāvā izglītības iespējas UNICEF un citām uh, Uh, organizācijām ir programmas, uh, teiksim, Karmanāras nometnē UNICEF uh, piedāvā stipendijas skolotājiem, kas gatavi mm, pasniegt mm, bēgļu nometnēs. Un tas uzreiz normalizē nedaudz situāciju šajā nometnē. Um, bērni Uh, varēja justies mm, mierīgi, mierīgi un um, stabilāk. UNICEF palīdz arī rotaļlietām un uh, mācību materiāliem, grāmatām. Bet kas notiek ar šiem bērniem, kad viņiem būs 16, 17 gadi, kad viņi gribēs uh, varbūt studēt universitātē? Mm, te mums jādara vairāk, jo Turcija ir daudz jauniešu, kam nav cerības, kas vēlētos studēt universitātē, bet eh, viņam nav nekādas iespējas to darīt. Padomājiet par jauniešiem, kas šķērso okeānus eh, laivās un nonāk Eiropā un vēlas studēt, un mums kaut kā viņam jāpalīdz. Un šāds bija mūsu rezolūcijas mērķis īstenībā. Komisārs, jūs zināt, ka ir šīs barjeras starp humano palīdzību un attīstības palīdzību. Jūs vēlaties nojaukt šo barjeru, tas ir ļoti labi. Mums ir tūkstošgads mērķi, mums ir jauni izvirzētie mērķi attiecībā uz ārkārtas un krīzes situācijām. Uh, vairāk par miljārdu bērnu dzīvo krīzes apstākļos visā pasaulē. Hmm Enrique Guerrero, uh, mans kolēģis, uh, ir sagatavojis uh, ziņojumu par um, šo situāciju. Un, ņemot to visvērā, mums jāintensivē atbalsts bērnu izglītošanai krīzes apstākļos. Paldies jums un paldies par to, kas mums ir izdevies sasniegt jau šodien. Paldies! Tagad uzklausīsim politiskās Mm, pārstāvju mm, mūsu komisāru. Lūdzu. Kolēģi, man ir liels prieks, ka mēs šovakar arī tā runājam par šādu jautājumu. Cenīt, Alīna, es tiešām vēlos tev pateikties par tavu šo jautājumu, ko tu esi arī aktualizējusi, nu, un, protams, tu daudz esi darījusi kā arī Deve komitejas priekšsādātāja. bērni, kas atrodas ārkārtas bīstamajās situācijās, un viņu drošība mums ir pats svarīgākais jautājums. Mums ir jādara viss, lai nodrošinātu viņu drošību un nodrošinātu viņam labāku nākotni. Un iespēja nodrošināt viņu izglītību ir viena no mūsu lielajām prioritātēm, arī man personīgi. un arī parlamentam, ko es esmu apliecinājuši daudzreiz ļoti spēcīgi. Jūsu darbi jau liecina par jūsu nopietniem nolūkiem, un mēs jūs atbalstām. Paldies par šo iniciatīvu. Mēs būsim vis viens prāts atzīstot, ka izglītība ir pamats tālākai dzīvē. Vēl jau nozīmīgāk tā ir mazai sargātiem bērniem. Mums viņi aizsargā pret radikalizēšanu, pret piespiedu darbu, pret to, ka viņi varētu kļūt par teroristu upuriem un ekstrēmistu grupu upuriem. Tāpat arī aizsargāt viņus no piespiedu laulībām par to, ka viņus eh, iesaist bīstamās migrācijas ceļos. Izglītība ir viena no pamat vajadzībām. Un reiz arī tas vainagojums. ārkārtas situācijas un ilgušu krīžu gadījumos tas ir vēl jau sāpīgāks, tur gan arī, piemēram, par Rietumjordāniju un eh, Sīrijas robežām. Man pārliecība skaidra. Nepietiek, ja mēs vienkārši cilvēkiem sniedzam pabalstu, lai viņiem varētu apvienot savas pamatvērtības. Ar patvērumu un pārtiku nepietiek. Ir jādod arī cerība un iespēja attīstīties viņu bērniem. Rezolūcijas priekšlikumā jūs jau pareizi norādāt, ka mazāk par 2% no humanitārās palīdzības tiek novirzīta izglītībai. Vienlaikus mēs apzināmies, ka 60 miljoni bēgļu un pārvietoto personu ir iepriekš nepiedzīvots skaitlis 34 miljoni bērnu šobrīd nemācās un neiet skolā. Te 34 miljoni bērnu. Ir jāmaina šī situācija. Nevaram pieļaut šādas situācijas turpināšanu. Ierastajā gaitā. Ir jāmeklē jauna pieeja. Izglītība nevar būt kaut kas pakārtos vai ošķirīgs. To nevar atlikt uz kaut kādu vēlāku brīdi. Jo bērnu izglītošana reiz arī stiprina viņu drošību. Un ir tieši kā arī pretsvars vienam no galvenajiem migrācijas cēloņiem. vecāki kopā bērniem pamicās mājvietas. Ne jau tikai tāpēc, lai kaut kur citur viņi atrastu pārtiku un pajumti, bet lai arī būtu iespēja izglītot savus bērnus. Un mēs esam tieši apzināti šādu politisko lēmumu pieņēmuši, kāpināt tieši šo sadaļu izglītībai. Un esam jau šogad panākuši, ka šim noķim tiek tēlēt 11 miljoni uh, tas līdz šim bija tikai viens procents. Tagad ir pienācis tiešām darīt daudz vairāk. Šī gada sākumā es pateicu, ka ir jātrīskāršo šis budžeta piešķīrums nākošajā gadā. Un jāpanāk četrkāršu pieaugums līdz 19. gadam un šodien. Esmu lepns, ka īstenībā man izdevies panākt, ka 4% jau tiks ieviesti budžeta piešķīrums no nākamā gada. Nu, tas jau nav mans personīgais nopelns. Tas ir jūsu nopelns. Tas bija iespējams tikai pateicoties jūsu spēcīgam atbalstam. Pirmkārt, tas bija arī jūsu priekšlikums. Piešķirt papildus 26 miljonus eiro no Eiropas Savienības budžeta izglītības mēķim. Tas bija jūsu priekšlikums. Jūsu izlēmīgā rīcība un uh, šī jautājuma virzīšana ir bijusi ļoti nozīmīgs pavērsienu punkts. Esmu jums ļoti pateicīgs. Par jūs arī atbalstu nepieciešamo līdzekļu atrašanai. Vēlos tālāk parunāt par savu pieredzi. Esmu pilnīgi pārliecināts, ja kurš eiro, kas tiek tieši tērēts izglītībai, ārkārtas situācijās, ir reiz ieguldījums pasaules mieram. jāstrādā kopā ar komisāriem Mimiču un Jovanas Hānu, kas arī strādā pie šādiem pašiem izaicinājumiem, kas arī dara savu darbu, lai bērni ārkārtas situācijās un krīzēs tomēr iegūtu izglītību. Kāds ir bijis Libānā, Jordānijā, Rietumbalkānu valstīs, Ziemeļāfrikā. veicinot, ka tiek izveidots gan oficiālās skolas, gan neoficiālās skolas. Jūs ļoti labi zināt, kā ir ar oficiālām skolām un viņu ietekmi Mums ir pienākums katram bērnam nodrošināt nākotnes perspektīvas. Un ir pienācis laiks vēlreiz apliecināt mūsu saistības un ka mēs nepieļām vēl kādu zaudēto paudzi. Paldies! <clears throat> Eh, Paldies! par šo ļoti emocionālu un spēcīgu runu. Tālāk uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Tās partijas vārdā. Štīra kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. 37 miljonu bērnu dzīvo konflikt zonās un neapmeklē skolas. Ko tas nozīmē? Desmit gadus parasti šādi konflikti ilgst. Un tas nozīmē, ka ģimenes, kā bēgļi, nereti ir 17 gadus bēgļu gaitās. Tie ir zaudētā paudze, var teikt. Reizē mēs sakam, izglītība ir ceļš uz nākotni, bet kādu nākotni tad viņi sagaida? Nē, nu bērni nevar gaidīt, ka beigsies krīze un karš, lai sāktu iet skolā jo tajā brīdī jau viņiem kāds lokās ieliks ieroci. Bērniem ir tiesības uz izglītību, reizē izglītība ir labākais veids, kā nodrošināt stabilitātu un mieru. Tādēļ tā reizē jāuzskata pēc drošāku investīciju. Tādēļ tāds partija uzskata, ka pats svarīgākā prioritāte sniedzot humanitāro palīdzību ir bērnu izglītība ārkārtas situācijās. Es tiešām arī vēlos apsveikt Kselenīdis kungu par viņa aktīvo mm, stāju šajā jautājumā. Pusotra miljonu bērnu tagad varēs sākt izmantot šo projekta piešķirtos līdzekļus 26 valstīs. Es ļoti atzinīgi vērtēju arī sagatavoto parlamenta rezolūciju un Lins Makavens ieguldījumu. Pateicoties viņas arī institīvai, izdevies atrast papildus 206 miljonus. Paldies! Paldies! Tālāk esam D grupas ādā. Gerero Salamkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, vadātais komisārkungs. Šī nu tiešām ir labā ziņa. 206 miljoni papildus nauda ir atrasta tagad Eiropas saimnības budžetā. Rītdien mēs tieši nobalsosim, lai tas būtu iespējams. Un nākotnē sasniegt šos 4% no komentārās palīdzības, kas tiek lūgt novirzīt tieši bērnu izglītošanai. Man ir tiešām prieks dzirdēt šādu nopietnu apņēmīšanos. Bet reizēs ir nopietna problēma. Kādā veidā ir iespējams nodrošināt izglītību? jo bērnu ir tik ārkārtīgi daudz ārkārtas situācijās. Izglītība nav kaut kas vienkāršs, tas ir tiešām nākotnes pamats. Un reiz arī viss sabiedrības pamats. Šī zināšanas, informācija, reizē ir tāds kā nezudošās enerģijas pamats. Un ja jūs nevarat tam piekļūt, tad īstenībā jūs esat tā kā nolēmts nelaimīgai un neveiksmīgai dzīvei. Sniedzot atbalstu bērniem, mēs atbalstam ģimenes un sabiedrības progresu. Paldies! Tālākajā kā ir grupā vadā Žiņanskas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Bērni, kas atrodas ārkārtas situācijās, nevar apmeklēt skolas. un līdz ar to ir nopietns satraukums par viņu nākotni. Protams, bērnu izglītošana varbūt nav vienmēr pats pirmākā prioritāte krīzes situācijā. Un tas arī atspoguļojas kā ļoti nepietiekami līdzekļi budžetā. Šeit mēs mēģinām izlīdzēties kādām atsevišķām attālinātām programmām, kas varbūt ir palīdzējušas atsevišķās uh, valstīs, piemēram, Slovākija daudz palīdzējusi Āfrikas uh, nevalstiskām organizācijām um, un vismaz palīdzot arī nodrošināt attālināto mācību programmu atsevišķiem bērniem. Paldies tālāk Aldis grupas vārdā. Bečeras Bastarekeras kundze. Paldies priekšsādātāji. Godātais komisārkungs. Tiešām esam ļoti iepriecināti šovakar, ka mēs varam runāt arī par papildus jaunu investīciju un papildus līdzekļu piešķiršanu, arī piešķirot vēl no atsevišķām individuālām institīvām šeit līdzekļus bērnu izglītošanai. Nu, un tagad jums izdotos jau panākt 2,5% mm, pieaugumu līdz pat 16 gadam, un ja tagad jau saņemam arī vēl vairāk naudas, tad tikā šiešām apsveicam. Eiropas Savienības stratēģijā 2030. gada mēs runājam vispār par izglītības lomu un nozīmi, un tas prasa papildus investīcijas. Tas atkal savukārt ir ar atdevi. Mēs iegūstam ilgspējīgu attīstību. Galu galā tur jau ir parakstījuši šādu vienošanos ne tikai Eiropas Savienības valsts un neattīstī, mazāk attīstītās valsts uz attīstības ceļu. Tas ir mūsu viskopīgs uzdevums. Šobrīd ir aktuāls uzdevums palīdzēt bēgļiem. Uh, ņemot vērā 501. gada konvenciju, mums pret bēgļiem ir jāsturas tieši tāpat kā pret saviem pilsoņiem. Tas nozīmē, ka viņam jānodrošina arī pamat izglītība. Un arī jānodrošina tāda diferencēta pieeja, lai arī tie jaunieši, kas ierodas Eiropā, varētu iespējami drīz uzsākt skolu skaits un iekļauties mūsu izglītības sistēmās, cik vien drīz tas iespējams. Tad mums ir jāsniedz komentārā palīdzība, arī attīstības palīdzība, sadarbība. Un nobeigumā vēlos citēt UNESCO konstitūciju no 48. gada. Jo kopš zinām kara laikā mums tomēr vienmēr ir skaidrs uzdevums, ka ir jānodrošina cilvēku miers. Paldies! Tālāk goja NGL vārdā. Lola Sančes Kaldentēja kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Jā, es ļoti atzinīgi, mēs, man, arī man politiskā grupa ļoti atzinīgi vērtē šādu iniciatīvu, lai nodrošinātu Eiropas līdzekļus un nodrošināt izglītīšanās iespējas bērniem ārkārtas situācijās un krīzes apstākļos. 34 miljoni bērnu, kas šobrīd atrodas bēgļu gaitās, skatāmoties gan Āfriku, gan tovos austrumus, tas tiešām satraucoši. Viņa nākotne ir atkarīga no tā, vai viņam būs iespēja izglītoties. 20. gadsimtā Eiropa piedzīvo ļoti nopietnas migrācijas. Mm. Nu, tos izraisīja tieši, tās izraisīja kāri. Tā ir nozīmīga pieredze, ko mēs varam izmantot. Un mums ir jānodrošina pluralitāte, pieeja, tā plurāla pieeja ar izglītības procesam. Mums īstenībā vairāk akcentu būtu jāliek vispār uz valsts nodrošinātu izglītību. Tas ir pats labākais veids, kā var mazināt jebkādu veidu sabiedrības nelīdzsvarotību un atšķirības un cīnīties pret sabiedrības noslēņošanos. Paldies! Paldies! Tālāk zaļo grupas vārā. Hautals kundze. Lūdzu, vienu minūtu. Paldies! Mēs apsveicam, ka mēs beidzot pievēršam vairāk uzmanības tieši cilvēku dzīvēm un cik neaizsargātāji viņi ir šādās ārkārtas situācijās. Un arī izdarīsies secinājumi par cilvēkiem krīzes situācijās, konflikt zonās. Atklāja, ka cilvēkiem tieši nav nekāds piekļuvis visiem tiem pamatpakalpojumiem, kas ir nepieciešami viņu normālajai dzīvei. Bieži vien mēs arī nevaram prognozēt, cik ilgi cilvēkiem vēl būs jāuzturās šādās pagaidu nometnēs. Tā kā es pilnīgi piekrītu komisāram, ka ir jādara viss iespējami izglītošanās ceļi jāizmanto. Gan oficiālajā, gan neoficiālajā, formālā, neformālā izglītība. Pēdējā mums arī ir uh, Somu nevalstiska organizācija, kur bija arī tāda ceļojošā skola um, tieši cirkus bērniem, kuri mācījās uh, gan zēni, gan meitenes un apguva jaunas prasmes un iemaņas. Man šodien iepriecina šī ziņa par 4%. Es ceru, ka tos arī labprāt zināsim, kā vislabāk izmantot izglītības mēķiem. Paldies! Tālāk FTT grupas vārdā. Džila kungam vārds, lūdzu. Paldies! Izglītība ir ļoti būtiski jebkura bērna nākotnē. Tas neapgāšanas fakts izglītības kvalitāte ir vienlīdz svarīga. Attīstības valstīs šobrīd vairāk mm, tieši pieaug privātās skolas, jo valsts nespēja nodrošināt valsts finansētu izglītību. Ja mēs skatāmies, varam Nairobi, 120 privātskolas jau ir izveidotas. Nu, dažām tā mācību maksā ir mm, dolārs mm, nedēļā. Gan valdība, gan arī nevalstiskās organizācijas atzīst, ka nevajadzētu sekmēt privātās izglītības ceļu. Ir jānodrošina valsts izglītība, jo tādā veidā nodrošina vienlīdzīgas iespējas arī cilvēkiem no mm, nelabvēlīgiem, varbūt arī jeb mazāk labvēlīgiem izcelsmes apstākļiem. Un arī ir veids, kā mēs varam veicināt uzņēmējdarbības tālāku sekmēšanu attīstības valstīs izglītība ir veids, kā mēs varam izrauties no nabadzības. Paldies! Ielikumus jūs pieņemat jautājumu zilās kārtas kārtībā no Hautalas kundzes. Mēs tomēr arī nevaram norādīt iespēju, kā mums arī jāpiemēro privātie līdzekļi, kā Džila kungs jūs norādījāt, bet vienlaiks. Vai arī jūs nepiekristu, ka pašām attīstības valstīm būtu jādara viss, lai iekasētu nodokļus, viņi spētu nodrošināt nepieciešamo finansējumu arī valsts izglītībai? Un starptautiskās organizācijas, kas sniedz atbalstu, piemēram, globālā partnerība izglītībai, taču jau dara milzīgu darbu lai nodrošinātu arī visiem pieejamu tādu izglītību. Protams, ir ļoti labi, ka mēs attīstam ekonomiku arī attīstības valstīs, un lai mēs varētu izrauties no nabadzības. Tur liela problēma ar vienu, mēs zinām, ir korupcija, kas neļauj attīstīties attīstības valstu ekonomikām. Tur ir gan valsts ierēģi, gan policisti bieži vien, kas ir ļoti korumpēti. Savukārt izglītība ir konkrēti. Ir viens veids, kur valstī ir iespējams izveidot pašām savu izglītības sistēmu. Paldies! Paldies! Un tā atvērts tad Kostas kundzei. Par favor! Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēd. Komisāri. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mēs šodien skaidri pasakām, ka bērniem ir tiesības uz izglītību, pat ja viņi ir bēgļi vai dzīvo ārkārtas apstākļos. Ļoti bieži mēs to, diemžēl, piemirstam Libānā, Turcijā un citās valstīs cilvēki, kas bēg no Sīrijas ir izveidojuši pagaidu apmetnes vai arī pagaidu, uz pagaidu laiku ir apmetušies un viņiem ir jānodrošina tiesības uz izglītību jau no paša sākuma, jo bieži viņi ir cietuši no vardarbības. Mums arī jāpalīdz cilvēkiem iegūt sapņus attiecībā uz nākotni. Ir, eh, privātas nevalstiskās organizācijas individu, kas palīdz, sniedz šādu palīdzību, bet ar to nepietiek. Tādēļ komisija ir humanitārais atbalsts līdz 2016. gadam jādubulto. Un esam vēl vienu priekšlikumu izteikuši, un es gribētu teikt e, paldies Mekevens kundzei. Humanitārs koridors, lai palīdzētu bēgļu bērniem ar e, e, tālmācības kursiem arī paldies. Un tagad Kostas kundze. Kostas Hunds, un tagad nākamā būs Ānhela Valīna viena minūte. Paldies un labvakar! Vai jūs varat iedomāties, kā tas būtu, ja jūsu bērnam būtu jāiemācās izmantot šauteni tā vietā, lai atvērta grāmata. Bērniem būtu jābūt skolās, lai mācītos un spētos ar saviem vienaudžiem, bet, diemžēl, daudziem bērniem pasaulē šāda privileģija nav atvēlēta, un Eiropas Savienības darbojas pēc dubultiem standartiem. Starptautiski konflikti turpinās, un mēs skatāmies citur, izliekamies tos neredzam kvalitatīva uh, izglītība mm, meitenēm un zēniem uh, to pieprasa āno konvencija, un tā ir absolūta prioritāte, viņi ir mūsu dzīve, mūsu nākotne. Man šķiet pilnīgi neticami, ka cilvēki cenšas manipulēt ar humanitāro palīdzību, lai uh, privātā tos pakalpojumus veicinātu. Mēs vairs runājam par izglītību ārkārtas situācijās. Uh, ielgušās krīzēs, un šeit tiek sniegts valsts finansējums. Es domāju, ka Eiropas Sanībā ir jānodrošina visu bērnu tiesības uz izglītību. Paldies! Un tagad Katerīna Kiričī kundze. Viena minūte. Paldies priekšsēd. Izglītība ir vitāli nozīmīgs instruments, lai atbalstītu valsts, kuras e, iziet no krīzes ar attīstību. Bērni ir starp visvārīgākiem eksploatācijas upuriem, viņus var arī piesaistīt noziedzīgas bruņotas bandas ilgušas krīzes un ārkārtas apstākļi var ietekmēt bērnu psiholoģisko attīstību tik tā, ka tie kļūst par zudušo paudzi. Tādēļ izglītība ir ļoti liela nozīme, lai bērniem e, ļautu e, kļūt resistentākiem. Un tas attiec īpaši arī uz bērniem, kuri ir atšķirt no ģimenēm dabas katastrofu rezultātā. Tad es esmu pateicīgi komisijai par tās atvērto nostāju, es domāju, ka ir nepieciešama globāla stratēģija, kas arī paredzētu atbalstu bērniem ārkārtas situācijai. situācijās. Paldies, Kiničī kundze. Tagad Elija Šlaina, viena minūte. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem pašreiz izglītības situācija um, krīzes un ielušu krīžu un ārkārtas situācijās saņem vienu no vismazāko finansējumu, taču tai jākļūst par prioritāti. Mēs vēlamies garantijas, ka bērni tiks aizsargāti tādā dzīves laikā, kad tie ir visvārīgākie, kā jau kolēģis pamatot norādīja. <clears throat> Skola un izglītība ļauj viņiem justies normāli. Un kad vārdarbība būs beigusies, bērniem ir jāvar turpināt izglītību, kas ļaut viņiem izrauties no nabadzības. Izglītībai ir jābūt mūsu humanitāro centienu centrā. Vienmēr mums jāgarantē šīs prioritārais uh, atbalsts pastāvīgi. 4% mērķis ir ļoti laba ziņa, un es gribu pateikties komisāram par šīm lieliskām ziņām kur mēs redzēsim īstenot sākot no nākamā gada. Es ceru, ka tas gūs visu vajadzīgo apstiprinājumu, vajadzīgos apstiprinājumus. Paldies, Šlainas kundze. Nākamais Doru Klaudijāns Frunzulika. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēžu kungs, dārgie kolēģi. Kā jau Linda Mekevena norādīja, izglītība ir viena no pamat eh, tiesībām, cilvēktiesībām. Katram bērnam ir tiesības to saņemt. Dāmas un kungi, <clears throat> lai baudītu sociālas, kultūras, politiskās, ekonomiskās tiesības, izglītība ir attīstības katalizators kas uzlabo eh, iespējas izglītī veselības, sanitārā un daudzās citās ekonomiskās attīstības jomās. Tādēļ pūliņi kas vērsts uz izglītības sniegšanu bērniem, ļaus mums sasniegt arī cits politisks mērķis. Ir jābūt integrētākai, sistemātiskai eh, atbildēju uz izglītības pieprasījumu un Eiropas Sanība jāstrādā tieši ar partneru valstīm, citiem donoriem, privātu sektoru un pilsonisko sabiedrību, lai uzlabot eh, izglītības iespējas eh, bērniem, jauniešiem konfliktu krīžu situācijās. Izglītība jāuzskata par humanitārās atbildes integrāla sastāvdaļa. Visiem iesaistītiem pusēm ir jāpalielina savu pūliņu, lai izglītības klasters mobilizēt uh, eh, uh, eh, saulaicīgi un atvēlētiem pienaicīgo finansējumu. Paldies! Paldies! Deputāta Frunzulikas kung un tagad. Pēdējais deputāts runātājs sarakstā - Andrejs Mamīkins. Lūdzu, viena minūte. Bardzo dziękuję. Godātie kolēģi, Eiropas Savienībai nav spēcīgas armijas, lai risinātu konfliktus dažādos pasaules galos, bet Eiropas Savienībā un Eiropas valstīs ir lielākie humanitāras palīdzības donori pasaulē šī nauda ja tā ir pareizi izlietota dot daudz spēcīgāko ilgtermiņa rezultātu nekā ieroči un armijas un finansējuma novirzīšana to bērnu izglītībai kas ilgstoši atrodas krīzes situācijā ir mūsu efektīvs ierocis pret nabadzību pret noziedzību pret terorismu. tīri statistiski apmēram viena miljārda bērnu dzīvo dažāda veida konfliktu skartajās teritorijās ceturdaļa no tiem ir jaunāki par pieciem gadiem desmit miljoni bērni ir bēgļi kamēr vēl deviņpadsmit miljoni pārvietoti savās dzimtās valstīs. secinājums var būt tikai viens tas nav normāli tas jākoriģē. līdz ar to apsveicu eiropas savienības finansiālās palīdzības palielināšanu no četriem četriem miljardiem līdz četriem septiņiem miljardiem eh, līdz divi tūkstoši divdesmit gadam. lai padarītu šo ieroci par efektīvāku mums ir vajadzīga eiropas savienības politika saskaņotība šajā jomā un finansējuma palielinājums tāpēc mums ir svarīgi neatdalīt vienu no otra un izdarīt visu nepieciešamo mūsu bērniem. paldies! E, paldies! E, deputāts Namekin. E, And Un Mamikina kungs, vai jūs pieņemsiet zilā skatīts jautājumu no Tonas kundzes? Paldies. Paldies, kolēģi. Jūs runājat par bērniem konflikta reģionos, bēgļu apmetnēs, bet vai mēs esam gatavi bē, bēgļu bērniem nodrošināt Eiropā, Eiropas skolās izglītību? Varbūt jums ir labi piemēri no savas valsts, Latvijas? Kundze par to, ka jūs uzdevat šo jautājumu, bet diemžēl man ir jāatzīst, ka e, mana valsts Latvija nevar palielīties ar īpaši veiksmīgu integrācijas politiku. Es minēšu tikai vienu mana skatījuma paradoxālu faktu mēs latvijā runājam par valsts valodas nostiprināšanu un tā tālāk par latviešu valodas lomu palielināšanu bet kad janvārī mana valsts pieņems bēgļus tai skaitā arī bērnus tikai uz doto brīdi skolas ar krievu apmācības valodu latvijā pietiekušas uzņemt šos bērnus un to atteicās darīt skolas ar latviešu valodu. līdz ar to man īsti nav ko atbildēt uz jūsu jautājumu. paldies! paldies thank you again thank you for this very interesting uh... paldies par šo ļoti interesanto Baltijas iekšējo dialogu. Un tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Divi runātāji, Polčaka kungs būs pirmais un pēc tam Marijas kungs pēc tam. Jā, paldies. Es gribētu komisāra uh, panākumu uzteikt klātesošā komisāra, jo tas palīdzēs mazināt barjeras bērnu jauno cilvēku izglītībai. Šodien mēs apstiprinājam Rašīdas datī ziņojumu, kurā uzsvars ir uz izglītību kā rīku, lai nepieļaut cilvēku radikalizāciju, jauniešu radikalizāciju. Pamatojoties uz šo ziņojumu, skolas izglītības sistēmām, skolām izglītības sistēmai ir centrāla nozīme, lai ļaut cilvēkiem, eh, jauniešiem integrēties um, Eh, sabiedrības, eh, sabiedrībā, un šo ziņojumu es tādēļ ļoti atbalstu. Tas palīdzēs arī ar eh, bēgļu bērnu izglītību Eiropā. Paldies, Polčaka kungs. Un tagad Marijas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 65 miljoni bērnu dzīvo eh, krīzes situācijās, 37 miljoni mm, tādēļ neiegūst pat pamat izglītību. Tas, šis fakts parāda, ka cilvēktiesības krīzes valstīs tiek bradāts kājām, piemēram, Āfrikā, bet vēl jau vairāk bēgļu apmetnēs Libānā, Jordānijā un Sīrijas Turcijas pierobežā bēgņu apmetnēs. Arī Grieķijā, kur taupības politika tiek īstenot, ar izglītību ir liels problēmas, budžets, izglītības budžets arvien samazinās, Grieķija ir piedzīvojusi arī bērnu dzīvības apstākļu šausminošu pasliktināšanos, nabadzību. Tas ietekmē izglītību vairāk nekā 50% kopš 2008. gada līdz šodienai. Tik tālu par izglītības e, problēmām, bet pa, priecājamies par komisāru Stiljanīdu panāktie uh, finansējumu pieaugumu. Paldies un pēdējā deputāte uh, vēl izteiksies e, Džulija uh, Vorda, bet lūdzu nākamreiz piesakaties saulēcīgāk e, runāt. Paldies, ka ļaujat man izteikties. Gribēju sacīt kaut ko par neformālās izglītības nozīme šādiem bērniem, jo bieži neformālā izglītība un e, neformālās izglītības sniedzēji var ļoti daudz ko panākt. Pat vairāk nekā citi. Tiem svarīga loma bērnu jauniešu pašapziņas stiprināšanā. Viņi bieži iegūst uh, jauniešu uzticību, tādēļ ir ļoti svarīgi, ka mēs šādu organizāciju, kas sniedz neformālo izglītību, nozīm uh, atzīstam. Tā skaitā sporta e, klubu, mākslas organizāciju. Tie visi var stiprināt, visu šīs organizācijas bērnu, jauniešu pašapziņu un tikt viņiem galā ar problēmām, ar kurām tie saskarās. Paldies, Vārdas kundze. Un tagad visbeidzot Eiropas komisijas vārdā komisārs Stilienīds, Kristos Stilienīds. Lūdzu. Dear colleagues, thank you very much for this very. Dārgie kolēģi, liels paldies par šo ļoti svarīgo diskusiju. Es uh, atzīmēju jūsu perspektīvas un priekšlikumus pēdējais priekšlikums uh, par uh, neformālu izglītību un tālmācību ir ļoti interesants. Un te jau pastāv vairākas iniciatīvas attiecībā uz uh, bēgļiem no Palestīnas. Paldies arī par piemēriem, ko pieminējāt, un prieks par labu sadarbību šajā jomā. Divas lietas, ko vēlos eh, pieminēt eh, nedaudz sīkāk. Eh, neformālā izglītība sākumā. Šis ir praktisks risinājums ārkārtas apstākļos. Valstīs, kas formāli nevar neko daudz piedāvāt. Libāna, piemēram, es eh, pirms pāris dienām atkal viesojos reģionā un eh, piedzīvoju, eh, cik svarīgi ir šādi alternatīvie mm, mehānismi, beigā ielējā, piemēram, šāda neformālā izglītība tiek piedāvāta un uh, šādi bērni tiek um, atkal integrēti izglītības sistēmā, pat ja viņi tajā kādu laiku nav bijuši. Un, teiksim, bērni, kas aktīvi tika iesaistīti uh, konfliktos, uh, kāra konfliktos Āfrikā, uh, viņam tas ļoti palīdz. Tad uh, Ārkārtas palīdzības sasaistīšana ar ilgtermiņa palīdzību, rehabilitācija, uh, rehabilitācijas palīdzība un attīstības palīdzība. Mm, LRRD saīsināti. Šī ir ļoti laba programma un labi, ka rezolūcijā tā tiek pieminēta. Uh, Izglītība pieprasa ilgtermiņa perspektīvas, ko viena valsts nevar nodrošināt, un uh, viena uh, politika uh, arī nevar nodrošināt. Tāpēc ar uh, komisāru Hānu mēs uh, kopīgiem spēkiem uh, Uh, apvienojam fondus, apvienojam projektus un programmas, instrumentus, mm, lai um, mums būtu labāki rezultāti. Šī attīstības instrumenti tiek pielāgoti un uh, ir atsevišķi veiksmīgi piemēri. Eh, šo instrumentu piemērošanai. Tagad par privātā sektora iesaisti. Jūs zināt, um, ir līdzekļi, kas, teiksim, domāti uh, Persijas līča valstīm, līdz eh, šim nav tikuši mērķi izlietot izglītības kvalitātei. Un eh, tagad mums ir labāki instrumenti un eh, fondi, lai nodrošinātu mērķi izlietojumu ar privātu sektoru atbalstu. Un es domāju, ka šādi mēs varēsim uzlabot situāciju uz vietas. Nevajadzētu koncentrēties uz uh, nesaskaņām starp privāto un publisko sektoru. Risinājums uh, meklējams ārpus tā visa. Liels paldies vēlreiz par jūsu iniciatīvu. Paldies Lindai Makavanai vispirms un viņas kolēģiem. Paldies par šo jautājumu un uh, turpināsim strādāt kopā. Īsts uh, praktisks uh, rezultāts. ļaus uh, Nu, redzēt būtiskus uzlabojumus uh, konflikta reģionos, turpat uh, Begā ielējā, Sīrijā, citās konflikta zemēs. Ja mums izdosies uzlabot izglītību konfliktu reģionā ap Halepu, nu, tas ir mans personīgais izaicinājums, kam es arī aktīvi pievērsīšos. Paldies! Un liels paldies! Komisijai. Jūs saņēmāt aplausus un pilnīgi pamatoti par šodienas uh, diskusijām. Paldies arī visiem diskusijas dalībniekiem, deputātiem. Paldies arī.